Kolēģi, un tagad ķersimies pie balsu skaidrošanas pēc vienas minūtes. Līdz ar to es gribētu lūgt visus deputātus, kas nepiedalīsies šajā procesā, atstāt zāli. Take... Dargie kolēģi, un tagad balsu skaidrojumi. Sāksim ar ziņojumu par dzīvnieku veselību. Vienu minūte Morvais kundzei lūdzu. Köszönöm szépen! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! I am trying very hard to get some order, so okay? Madam Morvai. Lūdzu, Morvais kundze. Paldies. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es esmu tik ļoti eh, satraukusies, ka, nu, man grūti pat uzstāties. Esmu ļoti norūpējusies eh, par to, vai mūsu priekšsādātājs eh, Martins Šulcs ir uz Fenja, Fenjangu varēs izlidot, viņš dodas uz Ziemeļkoreju un runās tur par demokrātiju. Cer, ka viņš ir pagūs uz lidojumu. Runājot par dzīvnieku un veselību dzīvnieku labturību. Jāsver Eiropas Savienības lauksaimniecības un rūpniecības politikas. Uh, savstarpējā saikne, un, manuprāt, um, šīs politikas kaitē dzīvnieku veselībai un labturībai. Viss tas, kas kaitē maziem uzņēmumiem, nav jāatbalsta. Un būtu bijis labāk, ja mēs uh, būtu parūpējušies par to, ka a, uh, mēs cīnāmies vairāk pret dzīvnieku slimībām sērgām. Gīles kundze tālāk. Lielas paldies priekšēdētā. Es atbalstīšu ziņojumu par dzīvnieku veselību. Jo, manuprāt, tas ir visai progresīvs solis Eiropas tiesību aktu jomā šai ziņā. Uh, un tādā tīri personīgā un politiskā līmenī es tiešām atbalstu reformas, kas tiek paredzētas ceļā uz tālāku dzīvnieku labturības veicināšanu. Manuprāt, šīs tēmas ir svarīga arī vēlētājiem. Manā vēlēšana apgabalā viņi pilnīgi noteikti vēlas redzēt aktīvāku rīcību Eiropas Savienības līmenī, it īpaši, ja runājam par klaņojošiem dzīvniekiem, un šajā gadījumā ir vajadzīga skaidra stratēģija. Tāpat arī ļoti svarīgi uzsvērt profilakses rīcības plānu. Šai ziņā tas tā arī ir un tas īpaši attiecas uz pārnēsājumām dzīvnieku slimībām. Un atcerēsimies, ka tas ir svarīgi visā šai sektorā. Šai ziņā atzinīgi vērtēja Eiropas komisijas paveikto un viņu pausto apņēmību darīt visu, lai aizsargātu dzīvnieku veselību un uzlabotu to tālāk ar dalību valstu palīdzību. Katrā ziņā tas ir tāds pozitīvs ziņojums un iet pareizajā virzienā. Paldies! Hanan kungs tālāk vienu minūtu lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! viena no nu, nožēlokajām tendencēm Eiropas parlamentā ir izmantot eh, tiesību aktus kā tādu likumības pierādījumu. Nevis darīt kaut ko personīgi, bet censties norādīt uz likumu. Sakām, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti šai jomā rīkoties, bet jānorāda, ka pastāv šeit arī zinām pretruna. Pretruna starp dzīvnieku labturību un slimību novēršanu, tā kā tas minēt šai ziņojumā ja ir tāda masveida ražošana, tā kā tas bija pirms 40, 50 gadiem, tad tādā gadījumā toreiz tur bija visai sterila eh, darbības vide un dzīvnieku slimības nebūtu netika pārnēsētas tālāk bet laika gaitā, tagad jo organiskāk un bioloģiskāk mēs darbojamies, jo vairāk šīs slimības tiek nodotas no vienas saimniecības otrā. Un tad kur tad novilkt šo līniju starp veselību un labturību un to, kas būtu jāvē, jālem tiesību aktiem nacionālā līmenī? Un tieši šādos līm gadījumos, es domāju, vairāk jāpievērš subsidiartē. Paldies tālāk, Pospišila kungs. Liels paldies priekšādētāji. Es atbalstīju šo priekšlikumu. Es vienmēr atbalstu visa veida tiesību aktus un priekšlikumus, kas veicina dzīvnieku aizsardzību un viņu labturības veicināšanu. Te runājam par tehniskām normām un standartiem, kas ļautu novērst dzīvnieku eh, slimību izplatīšanos. Turklāt tur runāts par tādām procedūrām, kas tiktu liktas lietā, ja izvērstos kāda slimība epidēmija. Ārkārtīgi skumi, tāpat laikā, ka te nav runāts, piemēram, par ētiskām normām dzīvnieku labturības nodrošināšanā Zināms atvieglojumu, protams, zinām, atvieglojumu, protams, man sagādā tas, ka komisija norāda savā paziņojumā uh, uz esošajiem labturības aspektiem. Mums, protams, ir jāstrādā pie tehniskām normām, bet domāju, ka būtu labi, ja mēs runātu par dzīvnieku labturību nākotnē arī tādā ētiskākā atmosfērā. Mēs dzīvnieki taču ir dzīves radības un civilizācijai attiecīgi tā tās vajadzētu arī uztvert, runāt ne tikai par tiem taustāmajiem aspektiem. Paldies, nākamais Nākamais runātājs Micīta kundze uz vienu minūtu priekšādātāja. Nesenajos gados progress dzīvnieku labturības tiesību aktos Eiropas Savienībā ir samazinājies, bet šodien esam spēruši būtisku soli uz priekšu pieņemot šo dzīvnieku veselības tiesību aktu. Neskatoties uz to, ka apstiprinātais tiesību akts nav tāds specifiski mērķēts uz dzīvnieku veselību, tas tomēr varēs to veicināt un varētu kalpot par pavērsienu punktu tajā, kā izturamies pret dzīvniekiem visā Eiropas Savienībā. Šis tiesība akts veidot piedāvā konkrētus mērus eh, šai jomā, kas pieprasa dzīvnieku turētājiem un audzētājiem piemērot savā rīcībā eh, atbilstīgus principus, lai novērstu jebkādas dzīvnieku sāpes, ciešanas un necilvēcīgi izturēšanos. Šie veidi nosacījumi tiek piemēroti visiem nu, dzīvniekiem, ne tik vien tiem, kas tiek turēti vai audzēti, bet arī zem klaņojošiem dzīvniekiem. Manuprāt, šis tiesība akts ir jauns e, sākums tālākam kopējam darbību kopumam, kas ļauj ļauj dzīvniekiem nodrošināt daudz lielāku aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Paldies! Lies paldies un tālāk Mamīkin kungs vienu minūtu. Paldies jums, priekšsēdēties kundze. Eh, šajā balsojumā runa ir par dzīvnieku mikrobu rezistenci un attiecīgajiem to panākšanas pasākumiem, pirmkārt antibiotiku pielietošanas frekvences, to samazināšanu, kā arī piesardzīgāko antimikrobiālu zāļu lietošanu paralēli dalībvalstis tika aicinātas eh, aktīvāk savākt attiecīgus datus par šādu zāļu lietošanu un šo datu nosūtīšanu eiropas komisijai kas manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīgi. tātad tiks sekmēta daudznacionālā datu apkopošana un efektīvākā eh, rīcība un rīcības stratēģijas izstrādāšana un ieviešana dzīvē. ņemot vērā ka dzīvnieku eh, veselība no tā ir atkarīga mūsu cilvēku veselība caur piemēram iespējamu slimību izplatīšanu ar dzīvnieku starpniecību un tā tālāk. šī ir ārkārtīgi svarīga rezolūcija. es atbalstu to abām rokām neatkarīgi no diētas preferencēm mūsu dzīvnieku veselība ir arī mūsu eh, veselība tāpēc es nobalsoju par. paldies! Nākamais runātājs Polčaka kungs uz vienu minūti. Priekšādātā paldies! Arī es atbalstīju šo tiesību aktu. Te nerunājam tikai par to, vai mums dzīvnieki patīk vai nē. Bet mūsu atbildība ir labāk izturēties pret jebkādām dzīvām radībām. Mūsu pienākums ir šādu izturēšanos aizturēt. Senajās romiešu tiesībās pret dzīvniekiem izturējās kā pret lietām, bet nu tā vairs nav. Mums pret dzīvniekiem jāizturas kā pret dzīvām radībām, kam nav svešas cietam, ciešanas, kas izjūt apkārtējo vidi. Tāpat laikā atcerēsimies, ka šeit jau nerunājam tikai un vienīgi par dzīvnieku tiesībām. Tādā paplašinātā veidā tas saistīts arī mūsu iedzīvotāju un patērētāju tiesībām, jo, protams, ka arī viņi ir daļa no šīs plašās ekosistēmas, kurās mēs mm, vērtējam dzīvnieku tiesības. Antibiotiku rezistence kas rodas antibiotika izmantošanas rezultātā masveidā, protams, ir būtiska problēma. Un es domāju, par to rītdien norisināsies arī debats. Paldies, tālāk Takulas kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribu teikt paldies uh, referentam Selimoviču kungam. Darbs ir paveikts ļoti labi. Runa ir par ļoti nozīmīgu tēmu dzīvnieku veselību. Un šeit pirmo reizi tiek radīta saikne starp dzīvnieku veselību un cilvēku veselību. Tiek norādīts uz antibiotiku patēriņu samazinājumu nepieciešamību Eiropas līmenī, lai antibiotikas arī nākotnē humāna medicīnā varētu efektīvi tikt izmantotas. Tādēļ uh, patiesi atbalstu šo ziņojumu, un tas ir nozīmīgi arī ievērojot notiekošo iekšējā tirgu, un tādēļ uh, jautājums ir uh, ne tikai par dzīvnieku, bet arī par cilvēku veselību. Paldies! Kelīkums tālāk, paldies! Liels paldies! Es atbalstīšu ziņojumu un vēlos uzteikt agrī komiteju, jeb lauksaimniecības komiteju un tās, tajā strādājošos deputātus. Mums ir jāstrādā pie profilaktiskiem mēriem attiecībā uz pārnāsāmiem dzīvnieku slimībām, jo tas ietekmē arī eh, cilvēku veselību, tas svarīgs sabiedrības veselības labā. Un ārkārtīgi svarīgi izveidot skaidru ietveru, kas ļautu šādas slimības identificēt un konstatēt draudus jau to iesākumā. Turklāt arī saukt pie atbildības visas puses, kā arī dzen nozīmēt atbildīgos par tālāku tālāku procesu uzraudzību. Nu, protams, tā visa rezultātā jāvēršas pret pārliecīgu antibiotiku izmantošanu dzīvnieku audzēšanā. Tas ļaus uzlabot dzīvnieku veselību un arī lauksaimniecības ražošanas veselību. Liel, mēs gal galā iz, eksportējam ļoti lielu saražoto pārtikas produktu daļu, tīpaši lielopu gaļu, un šai ziņojumā paredzam mērus, kas ļaus mums saglabāt augstā standarta arī turpmāk. Liels paldies pāriem tālāk pie Tarabēlas ziņojuma. Un pirmā uzstāsies Morvais kundze. Köszönöm szépen is. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka mēs uh, atkal saskaramies ar uh, Eiropas uh, Savienības divkosību. No vienas puses tiek atbalstīta. Uh, augļu un dārzeņu izmantošana skolās no vienas puses var arī vietējos dārzeņus un augļus atbalstīt, bet es uzdodu jautājumu, kur tad ir šie vietējie lauksaimnieki, tos jau nemaz neatbalstīja. Vietējos ražotājus nu, praktiski neatbalsta, ir ļoti maz augļu koku, un tos bija jāizsērta. Ir uh, palicis maz vietējās ražošanas, jo Eiropas Savienības politikas dēļ tās ir um, iznīkušas tā kā visa lauksaimniecība Ungārijā kopumā. Nu, tagad kā dāvana nedaudz atbalsta, lai uh, skolnieki skolās varētu uh, saņemt augļus. Gils kundze tālāk lūdzu. Es atbalstīšu ziņojumu un gribu apsveikt referentu ar to. Ļoti labi sagatavots atzinīgi vērtēju to, ka šis parlaments lems arī par ši, šai schēmai piešķir, piešķiramo budžetu. Uh, un ka esam pašreizējos līdzekļus eh, palielinājuši, lai, nu, par 20 miljoniem pat palielinājuši, lai skolām būtu šāda līdzekļa saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Šī ir tēma, kas man ļoti tuva sirdī, jo 99. gadā man, manis ievies, iesniegtais grozījums bija tas, kas eh, bija saistīts ar skolu iniciatīvām, un ārkārtīgi priecājos, ka šajā schēmā tiek piedāvātas veselīgas alternatīvas visiem šiem neveselīgiem pārtikas produktiem, ko bērni nereti patērē. Ja Jāsaka, šai situācijā uzvarētāji ir visas puses - gan lauksaimnieki, gan mūsu bērni. Un beigu beigās tas nāk par labu arī nodokļu maksātājiem. Tas ir vēl viens liels kaspats Lielbritānijas līdzdalībā Eiropas Savienībā, manuprāt. Paldies tālāk, Hanan kungs. Priekšādātāja, paldies. 17 gados, ko esmu pavadījis šai parlamentā, un cerams, ka tas gan īsti ilgāk vairs neilgs atkarībā no referenduma rezultātu, bet visos šai 17 gados neviens pie manis nav vērsies, eh, neviens uztur eh, an, analizētājs nav iestājies par piena izmantošanu tā tālāk, bet drīzāk lauksaimnieki. Pastāv argumenti tāpat laikā, ka varbūt piena produktus mēs sardojam jau daudz par daudz. Nu, vai tad skolām pašām tāpat laikā nevajadzētu izdomāt, kā tās baro bērnus, kāds uzturs tiek bērniem piedāvāts, vai vismaz vietējām pašvaldībām tas būtu jādara? Tad kāpēc mums tiešām ir jālem par to šeit, Eiropas parlamentā, sešu miljonē iedzīvotāju labā? nu, mēs tik ļoti pakļāmies šiem lobētājiem, ka mēs nespējam vairs saprast, kāda ir atšķirība starp valdību un Briseles, cēn, Briseles aparātu. Nu, protams, ka lobētājiem tas ir ļoti pievilcīgi. Paldies tālāk, Nekova kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es balsoju par šo ziņojumu, lai uh, augļi, dārzeņi, piens un banāni būtu uh, pieejami skolās un izglītības skolniekiem, jo šī schēma atbalsta uh, labāku uh, uzturu un sabalansētāku uzturu uh, jauniešiem. Man uh, gribētos uh, pasvītrot arī to, ka um, bioloģiski uh, produkti būtu jāiekļauj šajās uh, schēmās, jo tie ir labākas uh, kvalitātes un dabīgāki jaunais reglaments, kas stāsies spēkā 2017. gada augustā, uzsver to, cik nozīmīga ir vietējo ražotāju atbalstīšana un uh, ražošana tuvu patēriņu vietai. Pieaugums par 20 miljoniem garantē to, ka uh, visu uh, slāņu bērni varēs uh, izmantot uh, šo schēmu. Paldies, Paldies tālāk, Pospišelkungs. Pateicos priekšādātājiem. Es vienu brīdi šaubījos, vai man atbalstīt šo ziņojumu vai nē, un beigu beigās tomēr to atbalstīju. Es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, svarīgs uzdevums. Mums ir jānodrošina atbilstīgs uzturs jauniešiem, jo mēs taču zinām, ka aptaukošanās un neveselīgs dzīvesveids patiešām ir aktuāla problēma Eiropā. Tāpēc atbalstīju beigās šo priekšlikumu, jo mums vajadzētu arī visu, lai, uzlabu, lai veicinātu pareizas uztura izvēles un labāks uzturs skolā to varētu veicināt. Mēs nevaram to bērniem uzspiest, bet piedāvāt gan varam labāku uzturu. Nu, tad jautājums gan ir par to, vai tam palīdzēs subsīdijas. Reāli realitāte parādīs praksē, vai ar tām pietiek, vai tas patiešām var palīdzēt jauniešiem izvēlēties ko veselīgāku, jeb drīzāk tas būs vēl viena subsīdija forma vienkārši lauksaimniekiem. Es domāju, ka pēc kāda brīža mums vajadzētu pār, paskatīties uz paveikto un paskatīties, cik efektīva būs šī schēma izrādījusies. Lielas paldies par uzmanību! Paldies tālāk, Mamīkina kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu bērnu veselība un efektīva audzināšana, izglītošana skolā, tas ir vispār mūsu savienības turakmens, tā ir mūsu nākotnē. Nav bērnu, nav nākotnes. Līdz ar to es atbalstu, ka svaigo augļu dārzeņu piena, gan parasta piena, gan laktūzu nesturoša piena nodrošināšana skolas vispār ļoti svarīgs un, un iedzīgs pasākumu kopums pozitīvi arī tas ka dotajā gadījumā mēs varam kaut paralēli atbalstīt arī mūsu eiropas savienības eh, lauksaimnieku nozari it īpaši arī manā valstī latvijā kurā eh, šī nozare ļoti cietusi pēc eh, krievijas kontrsankciju ieviešanas un vispār siers banāni jogurti rieksti un svaiga pārtika ir daudz veselīgāka nekā ķīmiju saturošas limonādes čipsi un viss ko tirgo mūsu skolās. Eh, kopumā ikgada finansējums sastādīs divsimt piecdesmit miljonus eiro simt piecdesmit uz augļiem simts uz pienu un es ceru ka mēs panāksim arī taisnīgu finansējuma sadalīšanu starp dalībvalstīm atbalstu. paldies! Liels paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Nu, šī situācija gan tomēr nav uztverama tikai melnbaltā krāsā. Nu jā, mēs atbalstam, tad iznāk kaut kādu zināmu produktu grupu, un tā varam rīkoties tikai ekstremālās situācijās. Turklāt man bija jādomā par to, nu vai tiešām atbalstīt šo priekšlikumu vai nē. Es tiešām to eh, nevarēju tik viegli izlēmt, beigās tomēr atbalstīju, jo salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā pieņemto tiesību aktu šeit ir tādas izmaiņas. Čehijas piena programma skolām ir bijusi ļoti veiksmīga. Skolās vairāk kā 600 tūkstoši skolēnu šos, šos produktus patērē. Protams, es nesaku, ka visi šie produkti ir visi veselīgi, bet nu katrā ziņā, ja vēlamies ap apkarot tādas lietas kā Coca-Cola un visas šīs neveselīgās uzkodas, kas pilnīgi noteikti ir neveselīgas, tad tādā gadījumā piena produktu atbalsta pilnīgi noteikti ir nu, tas mazākais ļaunums ārkārtīgi svarīgi veicināt veselīgu uztvaru ieradumus jau jauniešu vidū, nu tā, lai nav pēc tam jā, jāmēģina kaitējums ārstēt. Thank you, Paldies, tagad Zabārskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo priekšlikumu, jo Piena schēma Slovākijai ir ļoti būtiska. Saskaņā ar statistikas datiem Slovākijas maisaimniecībās ir viszemākais piena patēriņš visā Eiropas Savienībā. Slovākijā piena atbalsta programmas skolās, kas tiek veikts Eiropas Savienības pārspārnē, sākās 2004. gadā. Tas ir ļāvis bērniem un vecākiem nopirkt piena produktus par labākām cenām. Uh, piena automāti pat ir uzstādīti dažās skolās pateicoties šai atbalsta programmai. Mums būtu jāapzinās, ka dārzeņu un augļu un tāpat arī piena produktu patēriņš visā Eiropas Savienībā samazinās un tādēļ šo produktu lietošanas veicināšana un uztura paradumu mainīšana pavisam noteikti nozīmē rūps par sabiedrības veselību, kas savukārt ir viena no Eiropas Savienības kompetentajām sfērām. Paldies, Takuls kungam, māc! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uzsvērt um, to, ka mēs runājam par uh, Eiropas uh, Savienības uh, vienu no tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Runa iet par um, iedzīvotāju veselību, un mēs šeit runājam gan par pienu, uh, kas ir pieejams skolās, gan arī uh, citiem jautājumiem. Īpaši par veselību uh, runājot jāuzsver, ka jā, ir nepieciešama veselīga pārtiga, jo Eiropas Savienībā ir problēmas ar pārlieko svaru, ar diabētu, Tas ir saistāms ar pārtiks produktiem ar augstu cukuru saturu un ļoti labi, ka šie produkti tiek aizvietot ar pienu un um, dārzeņiem. Un grib iebilst uh, Hanana kungam, viņš, protams, ļoti kritiski uh, uzstājās uh, attiecībā pret Eiropas Savienību. Mēs uh, konstatējam, ka viņa uh, ministrs prezidents Kamerona kungs ir pilnībā mainījis uh, savu uh, nostāju. Runātājs tiek pārtraukts. Kur māgu tūkt, man rīši? Kelī kungs, paldies. Es balsoju pār šo ziņojumu. Es domāju, ka tā ir laba programma, jo tā nodrošina labs uztur alternatīvas uh, skolāniem visā Eiropā. Un tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams, jo bērni vienmēr saņem šādu veidu pārtiku. Uh, Tāpat šī programma palīdzēs radīt jaunas darba vietas un palīdzēs cīnīties pret eh, to, ka aizvien samazinās šis te svaigo dārzeņu un augļu un pienu patēriņš. Es domāju, ka šī te palīdzība būtu jāsniedz un eh, tāpat ir jā, jā, jāiekļauj citas produkts, piemēram, jogurtu, sieru un eh, riekstus, lai eh, sekotu uztu rekomendācijām par veselīgu ēšanu. Es domāju, ka tas arī varētu palīdzēt atrisināt eh, bērnu uzturvajadzības. Paldies, un tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma. Sarakstā Fleckensteina ziņojums, un uz vienu vārdu dodu Štailers kundzei vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju aicinājumus no Skotu ostu un arotbiedrību pārstāvi puses. Mēs domājam, ka tāds risinājums, kas dara visiem, ir nevietā, jo osts Eiropas Savienībā atšķirs, ir īpaši, ja mēs runājam par apvienoto karalistu un Skotiju mēs esam uzsākuši sarunu procesu, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai deputāti un sarunu vedēji un tie, kas tik pārstāvēti padomē saprastu apvienotās karalists leģitīmās bažas par šo jautājumu. Līdz balsojumam par galīgo priekšlikumu vēl ir laiks, un tāpēc raudzīsimies, lai šajā laikā tiktu ie, sarunās iekļauti nepiecieš, ne, iekļauts nepieciešamās atkāpes, kas ir vajadzīgas Lielbritānijas ostām. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Gils kundze. West Midlendā mana, man, man, manā vēlēšana apgabalā nav ots, taču mēs, mums ir daudz ražotnes, kas sav, savukārt nodrošina darbu ostām. Šobrīd ostas pakalpojumiem ir tendence modernizēties, bet es domāju, ka šis process nenotiek pareizi. Manas iebildes attiecībā uz pēdējām rekomendācijām priekšlikumiem ir tādas, ka nav uh, atzīts, ka Eiropas Savienības ostas nozarē ir ārkārtīgi liels atšķirības, un tāpat arī netiek domāts par uh, ostu darbības ietekmu uz vidi. Taču mans bažas vairāk ir saistīts ar uh, nodarbinātības tiesībām, piemēram, par uh, juridiskajām problēmām, ar kurām var saskar, nākties saskarties ārotbiedrībām. Es domāju, ka tas ir, šis instruments ir labs instruments, taču trialogu procesā situācija var pasliktināties, un tāpēc es eh, balsoju pret šo ziņojumu. Paldies. Hanan kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, šī direktīva precīzi ilustrē, kāpēc Lielbritānijā labāk klātos ārpus Eiropas Savienības. Te ir direktīva, kurā vienkārši netiek ņemts vērā uh, specifiskās īpašības un uh, atšķirības mūsu valstī. Eiropas ostas lielākoties ir daudz lielāks un daudz uh, tālāk vien no otras atrodas. Lielbritānijā mums ir uh, ostas, kas ir daudz mazākas, tās ir atrodas netālu vien cita no citas un uh, tās konkurē savā starpā, un tās arī mm, rada liels ienākumus, un tāpēc es domāju, ka Mēs nevaram rīkoties tāpat kā milzīgās ostās kā Rotterdamā vai Antverpenē, jo tur situācija netiek ietekmēta tā kā pie mums, kur ir milzīga konkurence starp privātām ostām. Kāpēc privātās osts, uz privātām ostām netiek attiecināti izņēmumi? Tāpēc, ka mēs esam kā ķīlnieki sarunās par finansējumu starp komisiju un parlamentu un padomi. Tāpēc mēs esam ierauti svešā strīdā. Paldies! Kirtona Dārling. Kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, balsoju pret tirgus piekļuvas otrs pakalpojumu direktīva, te ir ārkārtīgi daudz eh, iemeslu, kāpēc ierosinātā likumdošana palaiž garām iespēju iekļaut noteikumus par nodarbinātību un vidas aizsardzību. Un Lielbritānijā ir ļoti liela pretestība pret šo nevajadzīgo likumdošanu. Pašreizējie modeļi, kādos apvienotajā karalistē ir piekļuva kopējiem tirgumu, uh, Jāsaka, šāda veida regulās mēs um, nesaņemam, mums nebūs neviena balss, ja mēs izstāsimies no Eiropas Savienības. Ja mums būs uh, teikšana Eiropas Savienībā, tad mums kā valstī un kā reģionam būs vitāli, būtu vitāli svarīgi palikt Eiropas Savienībā. Ne tikai nodarbinātības darba vieta, bet arī investīcija un tiesība dēļ, bet arī mūsu ostu nākotnes labad. Tas būtu svarīgi. Paldies! Paldies Baširkungam, Mārts! Paldies, priekšsēdētāji. Ja kaut kas ir salūzis, tad vajag to salabot. Bet izskatās, ka Eiropas komisija ir versus Britu ostas sniedz ļoti labus pakalpojumus, tās ir ļoti efektīvas un kvalitatīvas, un uh, lai varētu konkurēt pasaules līmenī, tad mēs nedrīkstam visiem redzīt vienādas spēles noteikumus. Diemžēl šī regula tik rīkojas pretēji. Tas ir vēl viens piemērs tam, kā likumdošana tiek attiecināt uz pilnīgi visiem, neizdalot nekādas atšķirības, un tas apdraud Brītu ostas. Ša, šāda te birokrātijas plūsma nozīmē to, ka Grimsvija un Birmingham mans vēlēšana apgabals cietīs konkurences ziņā un līdz ar to būs apgrūtināta investīcijas nākotnē un izaugsme. Es balsošu pret šo likumdošanu un turpināšu atbalstīt arotbiedrības, kas cenšas uh, kaut ko panākt. Paldies, mamīkinkungs. Liels paldies mums priekšsēdētājs kundze. Protams, gan vēsturiski, gan mūsdienas uh, ostas spēlē milzīgu, ārkārtīgi lielu lomu Eiropas Savienības saimniecībā un skaidrs ka skaidrākā taisnīgākā pārvaldes sistēma ir visai apsveicama. piemēram kā mēs zinām nesen komisija inicijēja izmeklēšanu francijas nīderlandes beļģijas ostu finansiālā atbalsta sniegšanas gadījumos un protams mums vajadzīgi jauni noteikumi bet mēs nevaram neņemt vērā nacionālo specifiku un mēs nevaram neatzīmēt ka mēs nevaram likt uz viena plaukta salīdzināt piemēram rotterdamas ostu nīderlandē un tādu nelielu pavisam mikro maziņu ostu pilsētas kultē manā valstī latvijā un skaidrs ka nacionāla specifika arī spēlē milzīgu lomu ostas darbībā un mēs nevaram nekādā gadījumā neaizmirst arī par darbinieku tiesībām jo arotbiedrības mums saka ka unificēt absolūti nav iespējams. tāpēc es nobalsoju par atlikšanu. makovejas kundze Paldies! Priekšsēdētāji ir ļoti svarīgi ieviest ļoti skaidrs grāmatvedības noteikums uh, attiecībā uz uh, ostas pakāpojumiem ir nepieciešama konkurence, caurskatāmība ostas darbībā un pakāpojumu sniegšanā. Mēs nevēlamies panākt monopolu, mēs vēlamies, lai tik tiešām ar šādu praksi tiktu izbeigts. Uh, piegādātāju izvēlēji jābūt eh, caurskatāmam procesam un visiem, kam ir, ir jānodrošina piekļuva šiem pakalpojumiem, visiem šiem procesiem ir jābūt atklātiem. Ir ļoti svarīgi, lai šī caurskatāmība attiektos arī uz Rumāniju. Rumānijā mums Konstancā, Galacā, Brailā un Sulimā ir ostas un visas ir daļa no strikte kontabile. Uh... No nu, tenvē mēs nevēlamies, lai notiktu kontrabanda, mēs gribētu pavisam skaidrus grāmatvedības noteikumus un uh, skaidrus uh, pro procedūru noteikumus. Kelī kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju tāpat kā mana grupa. Es domāju, ka te ir iekļaut daudz labu priekšlikumi, un uh, tas ir labs ziņojums. Un ir labi, ka mēs virzāmies pretī lielākai caurskatābībai un uh, skaidrībai attiecībā uz ostas pakalpojumu. Tāpat arī jāievēro strādājošo tiesības, kas strādā ostā. No otras puses mums arī jāskatās, kas notika Parīzē COP21 ietveros un uh, jāskatās uz problēmām, kādas mums ir saistībā ar oglekļu dioksīda emisiju samazināšana. Es domāju, ka mums ir vairāk jāraugās uz to, kā nos, norisinās darbs sostās. Savā vēlēšana apgabalā mums ir osta, kas ir dziļāk nekā lielākā daļa Eiropas Savienības valstu ostu. Un uh, mēs esam ļoti konkurētsei spējīgi trāleru un citu lielu kuģu uzņemšanā salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm ostām. Paldies, ka Puto kungam vārds. Paldies, priekšsēdājs kundze. Šis jaunais uh, regulējums uh, pat ir iespējams to, ka uzlabojas konkurētspēja un uh, ostu efektivitāte. Es gribētu norādīt uz to, ka ir nozīmīgi šeit neatkarīgi pārbaudīt un ka neatkarība tiešām ir ļoti nozīmīgs jautājums. Ir jāuzdod uh, jautājumu un jāaptaujā visi izmantotāji, lai būtu iespēja neatkarīgi iesniegt sūdzības ir dažādas struktūra problēmas, tādēļ, ka risinājums nav veiksmīgs un infrastruktūra nav pietiekama. Šodien pieņemtais uh, regulējums, lai gan arī tas vēl nav pilnībā pieņemts, nozīmē to, ka mm, ir uh, būtisks uzlabojums uh, šajā situācijā sasniegts. Uh, runātāja lūdzu uzstāties lēnāk. Viņš turpina. Es um, ceru, ka ilgtermiņa un efektīvs risinājums transporta jomai tiks sasniegts. Paldies! Paldies! Tagad nākamais ziņojums. Finansēju interešu aizsardzību. Morvai kundze pirmā. Priekšsēdājas kundze. Runājot par korupciju un krāpniecību, Mums jādara daudz vairāk, lai to apkarotu. Es domāju, ka ir tiešām ļoti pozitīvi tas, ko daram šajā jomā, taču mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka šeit ir neveiksmīga situācija, ja mēs rumā, uz Rumāniju paraugamies un dažiem citiem reģioniem, tad redzam, ka uh, Rumānijā korupcijas apkarošana tiek izmantot politiskiem mērķiem. Šī pieredze neļauj man atbalstīt šo ziņojumu. Es nevarēju balsot par. Un, lai arī šis ziņojums dod ieguldījumu tam, ka mēs varam labāk cīnīties pret krāpšanu, es tomēr to nevarēju atbalstīt. Tagad vārds Gilas kundzei, bet... Ļoti strikt izturēšos prostošanās laiku. Nākamā runātāja Nīna Gila lūdzu. Cīņa pret krāpniecību ir viena no ES prioritātēm visā tā laikā, vismaz ko es esmu šeit pavadījusi. Un atzinīgi šai ziņām ziņojumā vērtēja to, ka te tiek uzsvērti tie uzai, uzdevumi, izaicinājumi, kas ļaus aizsargāt ES finanšu intereses. Un ne tikai. Te tiek runāts arī par to, ka cīņā pret krāpniecību mēs varam vienlaicīgi atgūt uh, pilsoņu uzticēšanos. Šai ziņojumā uzsvērts, ka ir tādas jomas, kur, piemēram, virkne dalībvalstu vajadzētu rīkoties daudz aktīvāk. Un to starp tas attiec arī uz manu valsti Lielbritāniju. Domāju, ka svarīgi atzīt to, ka uh, Eiropas Savienībā nereti šīs krāpniecība jāapkaro tieši dalību valstu līmenī. Komisijas pausta apņēmība ziņojumā publicēt regulāru ziņojumus par pretkorupciju un korumpētības apkarošanu ir ļoti atzinīgi vērtējumi. Turklāt tiek runāts arī par metodoloģiju, kas tiek izmantota, lai aprēķinātu visas šīs eh, krāpniecības pasākumus un summas Eiropas līmenī. Es domāju, ka jānodrošina vismaz minimālais aizsardzības līmenis šādos gadījumos. Paldies! Pospešelkungs lūdzu nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es atbalstīju šo ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvēšanu. Ziņojumā ļoti labi atspoguļotas tās tēmas, ar kurām sastopamies vajag dienas, proti likumdošana, ir pieņemta, bet vai tas reāli darbojās, nevienam nav skaidrs. Un tomēr beigās neatbalstīju šo ziņojumu un tāpēc vēlētos paskaidrot. Es personīgi uzskatu, ka tas nav labākais veids, kā cīnīties pret problēmām, izveidojot jaunu Eiropas prokuratūras dienestu. Šī jaunā institūcija, šis jaunais dienests Es neticu, ka tas kaut jau ko darīs e, e, krāpniecības apkarošanā, jo cīņa pret krāpniecību ir katras dalību valsts jurisprudences kompetence. Un e, tāpēc balsoja pret. Mamikina kungs lūdzu. Es jums priekšsēdētais kundze salīdzinājumā ar 13. gadu 14. gadā par 36% pieaugā ar krapšanu un nesaistītu parkāpumu uh, kopīgi ietekmē un savukārt zināmo pārkāpumu skaits pieauga par četrdesmit astoņiem līdz vairāk nekā sešpadsmit tūkstošiem gadījumu. ja pievienot šim faktam to ka saskaņā ar eiropas revīzijas palātas nesen publicēto ziņojumu kopienas četrpadsmit gada budžeta izdevumu daļā aplaistais kļūdu līmenis sasniedz četri četri vairāk nekā sešus un trešdaļa miljārdus no izdevumu kopsumas tā ir milzīga summa un Eh, tā tika izlietota ļoti neefektīvi. zaudējumi sakarā ar korupciju savienības mērogā sasniedz tagad simt divdesmit miljardus eiro un tie ir tikai oficiālie dati par neoficiāliem kolēģi mēs neko nezinām. līdz ar to komisijas eh, piedāvājums atbilstoši kuram vajadzētu obligāti publicēt visus dokumentus ir apsveicams un es to atbalstu. paldies! Next... Paldies! Nākamais ziņojums, kur izskatīsim, ir eh, Milnas ziņojums un dod vārdu Morvejas kundzē pirmajā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nedomāju, ka man vajadzētu vispār paskaidrot, kāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Varbūt pieskaršos nelailai eh, detā, detaļai. Ikviena Eiropas Savienības politikas joma, kā iekšējā, tā ārējā, būtu jāveido tā, lai visiem puikām, meitenēm, vīriešiem, sievietēm, seksuāli dažādi orientētiem, visiem būtu vienādas tiesības un lai visiem politika nāktu par labu. Un eh, tās ir Eiropas eh, Savienības pamattiesības. Jā, protams, mēs jau visi saprotam, ka ir sievietes, vīrieši un citas seksuālās identitātes. Bet kā tad uh, pieņemot kādu lēmumu un izstrādājot likumu, mēs varam ņemt vērā, kāda identitāte, kura seksuālā identitāte nav e, skaidra. Tas ir pirmais. Otrais, kāpēc mums būtu jārunā par to, ka 300, 300 eh, tūkstoši Eiropas eh, eh, Ungārijā strādājošo ir pakļauti negodīgai konkurencei. Nākamā džila. Paldies! Ir ļoti labi, ka mums e, šodien bija iespēja debatēt par sieviešu jautājumiem un par tik daudziem ziņojumiem arī balsot. Svarīgi, ka mēs runājam par dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet atcerēsimies, ka ir 2016. gads. Varbūt pienācis pēdējais laiks, lai mēs nolikt šos jautājumus malā un beidzot kaut ko darītu, jo dalība valsts tik ļoti lēni realizēt dzīvē mūsu, regalitā, e, mūsu rekomendācijas. Apvienotajā karalistē vien 9,4% ir atšķirības algās, vīrieši saņem vairāk, un e, sievietes gadā pelna par apmēram 300 mārciņām mazāk nekā tādā pašā darbā un pieredzē strādājoši vīrietis, vai tā ir līdztiesība. Nākamais e, tas, ka e, zinātnē un inženieru zinātnē sievietes ir tik ļoti maz, kā arī IT sektorā to ir maz. Tiek pārtraukt runātāja nākamā Forenzes kundze, lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties e, referentai, un es balsoju par tieši šodien, kas ir Startautiskā sieviešu diena. Sievietes jau gadsimtu ir cīnījušās par savām tiesībām. Tas ir ilgs laiks, un mēs eh, vēl nezinām, cik ilgi šī cīņa turpināsies. Protams, eh, ir jāņem vērā arī patreizējā situācija pasaulē, un ļoti labi, ka arī Eiropas parlamentā mēs esam uzsvēruši, cik ļoti svarīgs šis jautājums ir visiem mums un īpaši sievietēm. Uh, E, Geju un lesbiešu tiesības ir cilvēku tiesības, un vismaz Itālijā mums vēl līdz šim punktam ir tāls ceļš ejams. Es vēlējos uzsvērt, cik svarīgi ir iestāties par dzimumu vienlīdzību, un tāpēc es ar lielu pārliecību balsoju par šo ziņojumu. Hanna, Mamikenkungs. E, e, īstenībā ļoti nožēlojams fakts, ka principā mums bija jāizstrādā tāds ziņojums jo cik mēs eiropas parlaments te nepieņemtu visādu dokumentu rezolūciju un tā tālāk mēs īstenībā arī neesam ideāli it īpaši dzimumu līdztiesības jautājumā. dzimumu līdztiesība ir ļoti svarīgs politisks rīcības aspekts un ja visi norādījumi tiks pieņemti eiropas parlamenta darība, darbībā tad var pamatoti cerēt ka tas būs efektīvi un šīs izmaiņas būs arī labs piemērs lai citas valsts un pašvaldības līmeņa organizācijas un iestādes arī īstenotu dzīvē tos visus principus par ko mēs šeit runājam šajā dokumentā. līdz ar to man jāsaka ka es nobalsoju par un lepojos par to. paldies zborsk kundze! You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, noraidu prasību, lai mēs piešķirtu uh, dzimumu iztiesības komitejai papildus e, mandātu, tad e, tas nozīmē, ka šī komiteja būtu pārāk par pārējām. Un es personīgi domāju, ka nevienam, tajā skaitā arī sievietēm, kas strādā šajā institūcijā, būtu nepieciešams jaunas funkcijas, piemēram, pastāvīgā referente vai referents par dzimumu līdztiesību. Tāpēc e, priekšlikums, ko ir sagatavojusi sieviešu tiesību komiteja, Tas nav nekas cits kā tikai parlamentārās sistēmas ļaunprātīga izmantošana birokrātijas mērķos. Pie tam šajā ziņojumā, domāju, ir ieslēpts arī drauds. Ko tad mēs saprotam ar definīciju dzimums? Neatbalstīju šo ziņojumu priekšsēdētāji. Paldies, Jurekungs, nākamais. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Svītrot no ziņojuma dzimumu līdztiesību un ģimeņu tiesības. Tas patiesībā nozīmē to, ka mēs neņemam vērā miljoniem, miljoniem ģimeņu un sieviešu tiesības Eiropas Savienībā. Mēs neņemam vērā to tiesības, kuri vēlas audzināt bērnus. Ja sieviete vēlas palikt mājās un audzināt bērnus un rūpēties par māju, kas tur ir slikts? Tās ir ļoti svarīgas vērtības, ja mēs to svītrojam tad mēs uz spēles liekam Eiropas nākotni. Un man ir ļoti žēl, ka Eiropas parlaments ar tik lielu nevērību izturs pret ģimenēm un sieviešu tiesībām. Protams, katrai ģimenei ir pašai jānolem, kā tā vēlas darīt prieksēdētāji. Paldies! Un tagad pārējām pie Honeyballs ziņojuma un dodu eh, vārdu Forenzas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šis ziņojums bija ļoti svarīgs. Un mēs, mēs to atbalstījām. Debates parlamentā bija ļoti aktuālas. Tika pieminēts arī aspekti saistībā ar xenofobiju un rasismu. Nevar piekrist Eiropas kā cietokšņa būvēji. Mēs nevaram šeit skaldīt matus. Mums ir ekonomiskie migranti, bēgļi no kara. Tie visi cilvēki, kuriem vajadzīga kāda veida aizsardzība. Tāpat arī mēs runājam par migrāciju, par bēgļiem, agrāk mēs runājam par vīriešiem bēgļiem, tagad mēs runājam par visu sabiedrības spektru - sievietes, bērni, visi. Mums ir jārēģē šādi uz krīzi. Morvai kundze tālāk. Ļaujiet man citēt 13. punktu šajā biedējošā Hannibals ziņojumā. Diskriminācijas un vardarbības eh, vēršanās dzimumu dēļ ir pietiekams iemesls, lai varētu prasīt aizsardzību Eiropas Savienībā. Tur jau ir tas triks. Visās izcelsmes valstīs, no kurām nāk šī brīža invāzija Eiropā, notiek neapšaubām diskriminācija pret sievietēm. Šī diskriminācija līdz ar to kalpo par pamatu patvērumu pieprasīšanai, tā kā Hannibals kundze ir uh, aicinājusi iekļaut. Līdz ar to principā jebkurai sievietei ir tiesības ierasties Eiropas Savienībā, un tad viņai būs tādas uh, pašas tiesības uz ģimeņu apvienošanu. Līdz ar to visas durvis ir vaļā, Eiropa ir vaļā, jebkurš var nākt uz Eiropu. Uzmanieties no šī biedējošā ziņojuma. Gils kundze. Priekšsēdētāji, man ir lepnums, ka Eiropas parlaments iestājas par vienu no neaizsargātākām grupām mūsu sabiedrībā sievietēm bēglēm, un es atzinīgi vērtēju savus kolēģis Mērijas Hanibols sagatavoto ziņojumu. Sievietes un meitenes bēgles ierodas Eiropas krastos, un to skaits tagad pārsniedz vīriešu skaitu. Viņi bēg no kara šausmām. Un it kā ar to nepietiktu, viņi saskarās ar jaunām problēmām tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Seksuāla vardarbība, vardarbība kā tāda un citi pārdarījumi. Patvēruma procedūrām ir jāņem vērā šīs cilvēku grupas neaizsargātību. Dalību valstīm ir jācīnās ar cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem ir jānošķir eh, nometnēs sieviešu tie, eh, iespējas eh, nomazgāties no pārē, nodalīti. Paldies, Gonzāles Peņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Donalds Tusks pagājuši ceturtdien sacīja to, kas man jau tagad skan eh, ausīs. Viņš aicināja ekonomikas migrants palikt savās mājās un nenākt uz Eiropas Savienību. Tas ir kā nāves spriedums tūkstošiem cilvēku, kas ir spiesti bēgt no kara šausmām un citām briesmīgām lietām. Kopš janvāra 54% no migrantiem ir saskārušies ar vardarbību un cietuši no e, šādiem pārkāpumiem un uzbrukumiem. Tas ir īpaši smags kā sievietes. Mums ir jāizveido koridori, lai nodrošinātu, ka šie cilvēki var ierasties bez šādiem e, riskiem. Es balsoju par šo ziņojumu, jo šis ir solis uz priekšu cilvēktiesību aizsardzībā un iespēja aizstāvēt sievietes, ņemot vērā to īpašo vajadzības, bet tāpat Bet runāt arī pārlūk. Mamīkiņ, kungs. Es jums priekšsēdētājs kundze, tie ir tikai oficiālie dati, ka no 15. gada sākumā līdz novembrim trīsdesmit astoņi no visiem bēgļiem kas pieprasīja patvērumu eiropas savienībā ir sievietes un bērni un savukārt no šī gada janvāra tikai grieķijas teritorijā sieviešu un bērnu vairāk nekā. piecdesmit pieci skaidrs ka sievietes bērni sirmgalvji tā ir sabiedrības visneaizsargātākā daļa it īpaši situācijās kad eh, notiek militārais konflikts. līdz ar to mums jāparādā un jārada visi apstākļi lai visas cilvēktiesības tiktu īstenotas un ievērotas attiecībā arī pret šo kategoriju jo tā ir visvairāk diskriminējama sievietes un, un bērni. es apsveicu ziņojuma piedāvātus mērķus kas orientēti tieši uz šādu aspektu un eh, skaidrs ka mēs eiropas savienībā mums jādara viss lai augstie cilvēktiesību standarti kas ir mūsu savienības iekšienē tiktu attiecināti absolūti uz visiem cilvēkiem. paldies! zaborskas kundze paldies priekšsēdētāji. es pilnībā piekrītu paziņojumam, kas eh, sievietēm, kas kļūst par patvēru meklētājiem bēgliem, ir vajadzīga īpaša aizsardzība, īpaši, ja viņas ir mātes. Es apbrīnoju viņus, un es piekrītu tam, ka viņām ir nepieciešama īpaša aizsardzība, bet es tomēr nevarēju balsot par šo rezolūciju, jo šīs sievietes kārtējo reizi ir kļuvušas par ķīlniecēm diskusijā par dzīvības vērtību palīdzība piedāvāt e, šīm sievietēm bezmaksas abortus ir vienkārši cinismu kalngals. Viņ, viņas neprasa e, atbrīvot e, viņas no šīs verdzības. Es nevaru atbalstīt šādu rezolūciju. Nākamā Albiela Guzman kundze. Mēs balsojām par šo ziņojumu, jo 8. marts šodiena ir sieviešu diena un daudz, tūkstošiem sieviešu cieš pasaulē. Eiropas rīcība ir tā, kas noved e, šos cilvēkus pie tās situācijas, kur viņi atrodas. Sievietes bēg no nabadzības, no kara, no e, nomestajām bumbām. Sievietes, kas cīnās Spānijā, sievietes, kas cīnās Rietum Sahārā, kas cīnās Kurdistānā, Latīna Amerikā, kas cīnās pret eh, multinacionālo uzņēmumu kriminālo praksi, kā Verta Kasares, eh, kas eh, Hondurasā tika nogalināta. Emancipācijas nepastāv un izskatās, ka nav arī palīdzības. Priekšsēdētāji, paldies! Ar to mēs noslēdzam balsojumu skaidrojumu un izsludinām pārtraukumu līdz pulkstens trījiem pēcpusdienā. Paldies!